Flauras Ferrara ziņojums par publisku piekļuvu dokumentiem 2014. un 2015. gadā. Un vispirms došu vārdu referentai uh, eh, Ferāras kundzei uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, es vēlētos pirms pateikties par sadarbību bērnu referentiem. Mums bija e, ļoti konstruktīvas un auglīgas sanāksmes. Esmu pateicīga arī uh, Eiropas uh, pilsoņiem, kas ir nākuši klajā ar dažādiem ieteikumiem, kas vēlāk ir iekļauti mm, uz rezolūcijas tekstā. Pēdējos mēnešos mums ir izdevies izstrādāt labu tekstu. Uh, kas e, nodrošina labāku pilsoņu iesaistīšanos institūciju e, darbā. Un e, mēs esam tādā situācijā, ka pilsoņu uzticība Eiropas Savienības institūcijām ievērojami pavainās. Viņiem šķiet uh, kā viss, kas notiek aiz eh, šīm te durvīm, ir aiz slēgtām durvīm un um, ir necaurskatāms. Iepriekšējos gados parlaments ir pieņēmis virkni rezolūciju par uh, caurskatāmību un atklātību uh, kā demokrātijas pamatu, uh, bet maz kas ir darīts un maz ir sekots tam, kā šīs rezolūcijas tālāk ir iedzīvināts. Līdzdalības demokrātija faktiski ir viens no Eiropas uh, projekta stūrakmeņiem. Un uh, arī manā ziņojumā tam ir pievērsta īpaša uzmanība. Uh, svarīgi ir raudzīties, kā tiek iztērēti uh, nodokļu maksātāju līdzekļi, nodrošinot pieeju Eiropas Savienības dokumentiem Eh, mums ir jāņem vērā arī eh, cilvēki ar īpašām vajadzībām un viņu vajadzība eh, nodrošināšanai. Ir finansiāli un juridiski jāaizsargā trauksmes cēlāji, tā saucamie whistleblowers jo arī viņi spēlē savu noteiktu ļoti vajadzīgu uh, lomu demokrātijas procesā trialogu, lai, piemēram, ir procesi, par kuriem iedzīvotāji neko nezina, bet arī tiem vajadzētu kļūt atklātākiem. Tālāk, lobby ieteikme lobētājiem bieži ir daudz vieglāk piekļūt dokumentiem nekā pārējiem pilsoņiem trialogi ir svarīgs, svarīga mūsu sadarbības forma um, ar citām institūcijām, taču uh, arī šie procesi būtu jāpadara atklātāk. Uh, tad, kad nāca klajā priekšlikums uh, publiskot visus oficiālos uh, lobētājus Eiropas Savienībā, uh, šī bija ļoti laba iniciatīva jo tā ir daļa no atklātības nodrošināšanai. Arī eh, dalību valstu rīcībai ir jābūt eh, pieeja, nu tātad caurskatāmākai, jo ļoti bieži mēs vispār neko nezinām par virkni procesiem, kas notiek padomē. Un kā es sacīju sākumā, tad tieši caurskatāmības un atklātības trūkums ir viens no iemesliem, kādēļ cilvēkiem nav uzticības Eiropas uh, institūcijām. Un e, tādējādi mēs varam tikai attālināt pilsoņus no sevis un veicināt e, nacionālistisku e, tendenču attīstību. Un pilsoņi nu, nespēja atbalstīt kaut kādas procedūras un procesus, kurus viņi nesaprot. Es uh, ticu pārstāvnieciskai demokrātijai, un tādēļ jānorošina pie visiem dokumentiem. Paldies! Un jums būs iespējas vēl divās minūtēs izteikties, lai noslēgtu mūsu diskusijas, bet tagad došu vārdu komisārei Jūravas kundzei. Prieksēdētājs kundze, godātie deputāti, komisija kā jau Junker kungs sākot darbu pateica, demokrātiskās izmaiņas un pārskatāmība ir viena no desmit komisijas eh, prioritātēm. Pārskatāmība interesē miljoniem cilvēku visā Eiropā, un mums šīm gaidām ir jāatbild. Komisija jau šobrīd īsteno augstus pāredzamības standartus, un vienmēr jūs varat pārbaudīt mūsu darbības metodas un izmantotos instrumentus komisija vienmēr ir atbalstījusi tādu rezolūciju pieņemšanu, kas jau ir pieņemtas parlamentā, un mēs vēlētos mudināt eh, parlamentu un padomi publiskot informāciju par e, ļoti aktuālām tēmām un ar ļoti aktuāliem cilvēkiem, jo komisija ir nopublicējusi desmitiem tūkstošu šādu sēžu informāciju. Šiem pārdzamības standartiem ir jākļūst par visu Eiropas institūciju pamatkultūru, tāpat kā lobbyistu kultūras pārskatāmībai un arī ievēlēto deputātu pārskatāmībai ir jākļūst par Eiropas stūrakmeni. Komisija ir gatava sagatavot priekšlikumu starpinstitucionālam nolīgumam par obligātu pārskatāmības reģistru, kurā būtu informācija par trīs lielākajām informācijām. Un 1. E, martā e, Šo, šā gada 1. martā komisija ir sākusi sabiedrības e, uzklausīšanu un sagatavos priekšlikumu saskaņā ar iesniegtajām idejām. Uh, Komisija ir pārliecināta, ka visas trīs institūcijas, kuras piedalās likumdošanā, uz visām trim institūcijām ir jātiecas vienādiem caurskatāmības standartiem. Un komisija atbalsta šo labākas likumdošanas iniciatīvu, kura ietvaros komisija kopā ar pārējām divām lielajām institūcijām ir apņēmusies palielināt pārskatāmību likumdošanas procesa laikā, kā arī apņēmusies ciešāk un labāk un pāredzamāk sadarboties ar pārējām organizācijām. Vienlaicīgi deleģēto aktu reģistra sagatavošana līdz 17. gada beigām turpinās pārskatāmības procesu, tādējādi iesaistot uzņēmumus un pilsoņus kontrolē un interesētībā. Mēs esam pārliecināti, ka iedzīvotāju piekļuva dokumentiem ir jātiecina uz visām Eiropas Savienības institūcijām, aģentūrām un papildu institūcijām. Uh, Komisija eh, turpinās sadarboties ar eh, līdzlikumdevējiem, lai izveidotu tādus kopīgus pamatus, uz kuriem veidotu uz kuriem veidot tālāku pārdzamības eh, gaisotni. Vēlētos atgādināt, ka komisija ir izveidojusi jau iedibinātu praksi, ka mēs reģistrējam visus dokumentus un tos arī publiskojam, kas ienāk komisijā. Uh, Mēs eh, esam sagatavojuši pilotu projektu, un tas tika prezentēts parlamentam ar nolū, nolūkā eh, neslepenus dokumentus eh, publiskot. Un šā projekta veiksme bija atkarīga no institūciju menedžmenta sistēmas, kā arī, lai izvairītos no jau ekstējušu instrumentu duplicēšanās starp dažādām institūcijām. Komisija ir gatava izpildīt likumos ierakstīto e, par e, slepenību, kas attiec uz dažādām nozarēm. Protams, mēs ņemsim vērā personas data aizsardzības nosacījumus, lai izveidotu speciālu posteni, pāredzamības komisāra posteni. Timermans kungs, e, kurš šodien izsaka savu atvainošanos, ka nevarēja ierasties šodien, bet, eh, protams, ka dokumentu pieejamība ir komisijas augsta prioritāte. No savas puses vēlētos pateikt, ka eh, pāredzamība no komisijas eh, puses tiek uzskatīta par vienu no galvenajām prioritātēm. Lielas paldies komisārs kundzei un tagad runātāji, kas uzstāsies politisko grupu vārdā, kur atsvildes kundze. Prieksēdētājs kundze, Jorovs kundze, publiska piekļuva dokumentiem ir būtiski nepieciešama, lai veidotu saikni starp Eiropas iedzīvotājiem un tās institūcijām. Populisti šobrīd apgalvo, ka Briselē eirokrāti nolemi pār cilvēku dzīvēm, tādējādi samazinot Eiropas Savienības leģitimitāti un iedzīvotāju uzticēšanos institūcijām. Mums nav nekas slēpjams. Mēs esam gatavi būt atklāti, atklāti un vēlreiz atklāti. Mums ir jāatver Eiropas institūciju durvis, lai skaidri parādītu iedzīvotājiem, ka viss lēmumi tiek pieņemti demokrātiskām metodēm un demokrātiskā gaisotnē. Mēs to mēģinam darīt, un tomēr padome ir vājais ķēdes posms. E, mēs runājam par regulu, par publisku, pi, publisku pieejamību dokumentiem. Iedzīvotājiem ir jāzina, kā un ko Eiropas Savienība dara to labā. Iedzīvotājiem ir jāzina, kā tiek izmantots Eiropas Savienības finansējums, piemēram, izveidot tādu kopīgu viena vienas pieturas aģentūru, savu veidu Eiropas portālu, kurā būtu pieejami visu trīs institūciju dokumenti. Eiropas iedzīvotājiem ir jābūt iespējai ietekmēt Eiropas institūcijās pieņemtos lēmumus. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs tagad pāriesim uz tiešo demokrātiju. Nē, Eiropa ir pārstāvnieciska demokrātija, bet, protams, līdz ar atvērtību nāk līdzi arī lielāka atbildība. Mēs šeit nerunājam par savu veidu Eiropas vikilīksiem, mēs nerunājam par trauksmes cēlājiem un ziņotājiem. Jā, Laura Ferreira, protams, startautiskie nolīgumi pieprasa, lai mēs būtu pārskatāmāki, un tomēr mums ir jāiedibina savstarpējas uzticēšanās gaisotni. Tikai tad mums izdosies daudz vairāk panākt eh, ap eh, sarunās. Uh, Es esmu gatava strādāt eh, vispār aptvērti, jo uzticības izveidošana ar iedzīvotājiem šobrīd ir ārkārtīgi būtiska. Mums ir kopīgi izaicinājumi un tam ir nepieciešama kopīga Eiropa, visa Eiropeiska atbilde. Paldies, saka prieksēdētājs, un tagad S un D grupas vārdā divas minūtes Hedskundz lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Tā ir pamat tiesība, kas ir atrunāta gan Eiropas konstitūcijas uzmetumā, gan arī dažādās, kon dažādās konvencijās. Uh, demokrātiska politiskas sistēmas pamatam ir jābūt e, iedzīvotāju iespējai pārskatīt tos lēmumus, kas ir pieņemti. Es esmu arī regulas referente par publiski pieejamiem dokumentiem, un e, šobrīd e, padome šo regulu ir nobloķējusi. Es domāju, ka šāds bloķējums padomē ir nosodāms, tāpēc mēs no Eiropas parlamenta puses skaidri pieprasam, publiski pieprasam, lai visi visas institūcijas eh, respektēt ievērotu Lisabonas līgumā ierakstītās izmaiņas un pamatiesību hartā ierakstīto. Mūsu ziņojumā ir skaidri ierakstīts, ka Eiropas institūcijām ir jāveicina pāredzamāka administratīvā prakse un pieejamība dokumentiem. Un to varam panākt tikai tad, ja visi dokumenti būs pieejami, un tad iedzīvotāji arī vairāk eh, uzticēsies institūcijām. Un, eh, protams, eh, būtu jāizveido sava veida izpildu varas likums Eiropas institūcijām. Trialogu dokumentu uh, publiskošana. Protams, uh, tas uh, uzdod jautājums par to, kāpēc tas vēl nav noticis. Uh, Socialistu grupa uzskata, ka trialogos demokrātijai ir jābūt iedibinātai, un tomēr, protams, ne viss var būt disk diskutēts un publiskots, jo ir jābūt arī tādai elastīgas robežai. Parlaments iestājas par to, ka um, tri trialogos uh, piemēram, saraksts un protokols un darba kārtība, kā arī padomas nostāja, es domāju, ka tam visam ir jābūt publiskotam. Sociāldemokrātu grupa priekšsēdētājs mēģina pārtraukt ļoti ātri runājošo Annu Hedu, un tas viņam izdodas. Tagad vārds Makovais kundzēs vienu minūtu. Mēs dreptul de acces la informații și de. Liels paldies priekšsēdētāji. Piekļuva informācijai un piekļuva dokumentiem ir pamat tiesības jebkurā demokrātijā. Bez šīm tiesībām mēs nevaram runāt par demokrātiju, bet gan par uh, diktatorismu. Cilvēkiem ir tiesības uz informāciju, un viņiem ir tiesības uz informāciju par to, kā tiek tērēt līdzekļi, kas notiek likumdošanas procesā, par lēmumiem, kurus pieņemam Eiropas parlamentā. Uh, un arī Eiropas uh, institūcijās kopumā. Un viņiem ir tiesības uzzināt arī par politiku, kur mēs īstenojam viņu vārdā. Tas nozīmē leģitimitāti mums un arī atbildību no mūsu puses. Caurskatāmība un piekļuva informācijai nozīmē uzticēšanos, un tikai tādējādi mēs varam to atgūt eh, šobrīd Eiropas Savienībā. Uh, Daudz pilsoņu šobrīd neusticas Eiropas institūcijām, tāpēc sniegsim viņiem šo informāciju un centīsimies aizpildīt šo informācijas vakumu. Daži kolēģi teica, kāpēc Eiropas parlamenta informācijā būtu jāievieto viss šī informācija, kas cilvēkiem nemaz nav nepieciešama, bet atbildes reakcija būtu labāk darīsim to, un lai cilvēki izvēlas paši, kas viņiem ir nepieciešams. Liels paldies! Tagad Alda grupas vārdā Vārds Sofija Entveldai uz divām minūtēm. Jā, paldies priekšsētāji. Apsveicu referenti par labi paveiktu darbu. Es biju jūsu priekšgājēji un es jūsu darītajā atpazinu arī daudz no mūsu paveiktā. Daudz ir ticis teikts par uzticēšanos. Pilsoņu uzticēšanās ir zemāka nekā jebkad. Mums ir jācenšas panākt to, lai tā tiktu atjaunot. Bet tagad izskatās, ka mēs neusticamies pilsoņiem, mēs patiesībā nevēlamies viņiem pat parādīt, ko mēs šeit darām. Par spīti šiem skaistajiem vārdiem visās trijās institūcijās joprojām pietrūkst šīs atklātības un caurskatāmības kultūras. Mēs joprojām cenšamies atklāt pēc iespējas mazāk un es zinu, par ko es runāju, jo esmu strādājusi tik daudzās, eh, pie tik daudzām procedūrām cenšoties eh, saņemt informāciju divreiz, pat biju spiest vērsties Luksemburgas tiesā. Mums ir arī jāsaprot, ka caurskatāmība ir likums, tas ir likums, tā nav izvēle, un mēs par to aizmirstam. Bieži vien mēs sakam, nē, nu mums nav jāatklāj tas vai cits, jo mums gluži vienkārši nepatīk, tas nav īsti ērti, bet Caurskatāmība ir juridisks pienākums. Ja mēs nevēlamies caurskatāmību, tad eh, šāda te slepenība ir jāpamato tīri specifiski. Es atsaucos uz rezolūciju, ko pieņēmām pirms diviem gadiem, un man bija tas gods to sagatavot, un es zinu, ka eh, šīs te rezolūcijas sekošana ir bijusi nepietiekama. Ja mēs paraugamies uz caurskatāmību trialogu procesā, tad patiesībā mēs sparam soli atpakaļ. Ja mēs salīdzam ar dokumentu, kur pieņēmām 2014. gadā, tā tad bijām vairāk noskaņot uz caurskatāmību 2014. gadā, nevis tagad, kad pilsoņu uzticēšanās ir tik zema. Un visbeidzot, trīs lietas, kas jāpaveic, kas bija iepriekšējā rezolūcijā iecelt atbildīgo par caurskatāmīgi ikvienā institūcijā, arī šeit Eiropas parlamentā. Otrakārt sagatavot rīcības plānu un treškārt mums ir nepieciešami noteikumi uh, dokumentu slepenošanai un arī atslepenošanai, lai nevajadzētu pēc tam vērsties tiesā. Paldies! Paldies! Tagad goja un NGL grupas vārdā Albielas Guzmans kundzei vārds uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem. Mm. Mums ir jāizvērtē eh, caurskatāmība Eiropas Savienībā. Šī deklarācija, kur mums ir jāparaksta, lai iekļūtu slepenajā zālē, kur eh, ir atrodama aiz atslēgas dokumentu par TTIP. Te ir atgādināts, ka mums ir jāievēro noteikumi, kas attiecas uz slepeno informāciju. Mums ir jācenšas ievērot šos slepenības noteikums un neviena uh, nepiedaroša persona nedrīkst piekļūt šai informācijai. Tālāk mēs nedrīkstam nodot šo informāciju citām personām, un ja mēs neievērojam šos noteikumus, tad būs disciplināri pasākumi vai pat juridiski rakstura pasākumi, ar kuriem notiks vēršanās pret mums. Tas nozīmē, ka mums tiek sniegt informācija dažādi uh, Eh, dokumenti, bet eh, apmaiņā pret to mums ir eh, jāievēro pilnīgi klusēšana, un tas nav saskaņā ar principiem, kāda ir pamatā Eiropas Savienībai. Šāds te klusēšana tiek pieprasīta arī šobrīd vedot sarunas ar ASV. Jūs mums uzspiežat klusēšanu, bet mēs pieprasam referendumu, lai tauta varētu paust savu viedokli. Paldies! Tagad zaļo grupas vārdā. Terikā Breskungs. Nu, jāsaka, mūsu grupa saucās Grīns un IFA grupa, saka runātājs. Un paldies, priekšsēdētā kungs, par man doto vārdu. Šis ziņojums ir lieliski iespēja uh, pietuvināt uh, Eiropas Savienības institūcijas, Eiropas Savienības pilsoņiem. Caurskatāmībai, atklātībai ir jābūt pamatprincipam Eiropas Savienībā. Uh, un uh, būtu nepieciešams, lai uh, kāda uh, komisāra portfeļa sastāvdaļa būtu atklātības jautājumi. Uh, svarīgi ir, lai informācija būtu pieejama ES portālos, lai pēc iespējas vairāk dokumentu būtu internetā pieejami uh, tieši īpaši eh, dažādi starptautiski nolīgumi, tirzniecības līgumi un tā tālāk. Arī obligātais lobiju reģistrs, kurš, notei, kurš norādīs uz eh, oficiāliem eh, labētājiem, kas piedalās tiesību aktu veidošanas procesā vai ietekmēšanas procesā. Es vēlētos pateikties Ferēras kundzei par lieliski paveikto darbu. Liels jums paldies! Paldies! Jums eh, zaļo IFA grupas, pārst, EFA grupas pārstāvi un tagad eh, došu vārdu Džerardam Bātonkungam. Paldies, Ričard, man patīk redzēt tevi priekšsēdētā kreslā. Eiropas Savienība daudz runā par caurskatāmību un demokrātiju. Un eh, tās darbībām vajadzētu būt atklātām uh, visiem pilsoņiem, kurus tā it kā pārstāv. Bet viens piemērs ir TTIP. Uh, Tātad šī te uh, investīciju partnerība un tirzniecības nolīgums starp ASV un Eiropas Savienību. TTIP sarunas notiek slep slepenībā, slepenībā un pat Eiropas parlamenta deputātiem nav pieejas eh, šīm sarunām un mēs nevaram ietekmēt iznākumu. Esmu saņēmis pāri par 20 tūkstošiem ēpasta vēstuļu par TTIP. Uh, TTIP atvērs eh, Amerikas korporācijām mūsu veselības aprūpi un citas nozari. Un visstrīdīgākais eh, jautājums ir strīdu izšķiršanas mehānisms kas neļaus valdībām aizsargāt savas nacionālās intereses. Pagājušajā nedēļā Obama bija Londonā, un viņš biedēja uh, Britus uh, par balsošanu uh, pret uh, Eiropas Savienību un uh, par, uh, sacīja, ka būtu slikti izstāties. Nu kā viņš var mūs uzdrīkstās mūsu galvaspilsētā mūs uh, biedēt, ja mūsu premjers uz to skatās labvēlīgi. Ome, Obama sacīja, ka uh, apvienotās karalistes atsevišķi nolīgumi ar ASV tik ātri nemaz netaps, bet uh, viņi ir aizmirsuši, ka uh, mēs esam galvenais tirzniecības partneris, bet mums nav tirzniecības nolīguma. Mēs esam viens. Uh, un uh, tad, kad Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības, nekas neizmainīsies attiecībā ar mūsu tirdzniecības attiecībās ar ASV. Uh, bet Obama, protams, vēlas, lai Briti paliktu Eiropas Savienībā, jo viņš grib uzspiest mums visiem tītipu Mums nevajag, mums nav īpašas attiecības ar ASV. ASV administrācija nav nekāds mūsu draugs. Mm, Britu interesēs ir atstāt Eiropas Savienību 23. jūnijā un pēc iespējas ātrāk realizēt šo lēmumu. Paldies, Ričard! Paldies par uzstāšanos. Tālāk došu vārdu Kiničī kundzei. Uz vienu minūti. Paldies, priekšstādātāji. Paldies eh, kolēģei Ferārai par darbu pie šī dokumenta. Uh, tur ir ietverts šis ļoti svarīgais elements par caurskatāmības nepieciešamību, ko uh, paredz, eh, starp citu, jau Eiropas stiprināšanas līgumi. Par to, ka ir jānodrošina pieeja visiem likumdošanas eh, procesa dokumentiem. Bet tā kā, diemžēl, trūkst tādas koordinētas uh, pieejas no iestāžu puses, no Eiropas Savienības institūcija puses rodas visas eh, šīs te grūtības. Ir nepieciešams eh, nodrošināt lielāku caurskatāmību un atklātību, un tas ir solis pareizā virs, virzienā, ņemot eh, vērā to, ka cilvēku uzticība Eiropas institūcijām zūd. Ir ļoti svarīgi veikt pasākumus, lai uh, atjaunotu pilsoņu uzticēšanos mums, ļaujot eh, viņiem piedalīties eh, demokrātiskajos procesos. Paldies! Paldies! Un tagad Pirko Rohonen Lerners kundzei viena minūte. ECR grupas vārdā lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, un paldies Ferārs kundzei par ļoti labi sagatavoto dokumentu. Uh, Atvērtība ir ļoti svarīga runājot par kopīgiem lēmumiem, kas ietekmē kopīgus līdzekļus, un tomēr to vien nepietiek. Šiem dokumentiem ir jābūt arī viegli, at, viegli uh, sameklējamiem. Vai tas būtu cilvēks, vai tas būtu žurnālists, vai tas būtu nevalstiskās organizācijas uh, pārstāvis, Tas neko nedos, ja dokumenti ir publiski, ja viņi ir aiz ārkārtīgi daudziem meklēšanas dokumentiem. Un šeit Eiropas Savienībai vēl ir daudz darāmā. Ferārs kundze savā ziņojumā arī runā par to, ka vajadzētu izveidot labākus meklēšanas motors. Tomēr atvērtībai ir ierobežojumi. T-tip veida starptautiski nolīgumi un uh, dokumentu publiskošana par tētip nevar būt publiska visu laiku. Tomēr tētip ir izņēmums. Es uzskatu, ka atvērtība ir pamatu pamats. Tas ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, kā veidot iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas Savienībai. Un kā jūs ziniet, šobrīd mums šī iedzīvotāju uzticēšanās tiešām ir nepieciešama. Paldies! Un tagad eh, Lopes Agijārkungs S&D grupas vārdā lūdzu. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, godātā komisārs kundze iemesls, kāpēc mēs vispār runājam par publisku piekļuvu dokumentiem, ir mēs tagad izvērtējam situāciju 14. un 15. gadā. Šis eh, ziņojums ir ārkārtīgi būtisks, īpaši kāda ir piekļuva dokumentiem, kas ietekmē likumdošanas pieņemšanu un dokumentiem, kas attiec uz trilogiem. Es uzskatu, ka eh, debatēm par likumu pieņemšanu ir jābūt par atklātību. Iespējams, ka šiem dokumentiem ir jātiek publiskotiem arī internetā. Eiropas Savienības institūcijas piemēro tādu ļoti specifisku veidu vai principu, kuri dokumenti tiek publiskoti un kuri nē. Eiropas institūcijas apgalvo, ka tās īsteno atvērtību saskaņā ar uh, E, pamatiesību un cilvēktiesību hartā ierakstītajiem noteikumiem, bet tā nav taisnība. Tāpēc es pieprasu, lai padome nekavējoties atsakās no bloķēšanas. Paldies! Nākamais man Mikina kungs, lūdzu. Mr. President, Your Excellency, Ms. Jurova. Prieksēdētāja kungs, godātie deputāti, Eiropas integrācijas process un institūcija veidošana vienmēr ir balstīta uz iesaistošo demokrātiju, vismaz principa pēc. Un tomēr Eiropas institūcijām, tajā skaitā parlamentam un pārējām, ir jāsaprot, ka um, uh, klasificētu un slepenu dokumentu publiskošana nav ceļš, nav pareizais ceļš. Tomēr uh, Eiropas padomes Eiropas centrālās bankas un veselas virknes aģentūru dokumentu publiskošana. Jā, mēs iestājāmies par to, ka eh, starptautisko nolīgumu un deleģēto aktu dokumentu publiskošanai ir jābūt specifiski aptrunātai, bet situācija nav nemaz tik vienkārša. Tie, kuri maksā nodokļus Eiropas Savienības budžetā, grib zināt, kas notiek institūcijās, bet augsts pārskatāmības līmenis ieinteresēti vairāk pilsoņus interesēties par institūcijām un veidot uzticēšanos. Paldies jums, cienītais deputāta kungs! Un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Kaputo kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs atvērtība ir pievienotā vērtība gan likumdošanā, gan arī uzticēšanās veidošanā institūcijām. Politiskais darbs ir ļoti specifisks un notiek saskaņā ar demokrātiskajiem procesiem. Lielāka atvērtība pieļauju veicinās iedzīvotāju ieinteresētību par uh, likumdošanas procesiem tieša piekļuva visiem dokumentiem būtu apsveicama, bet eh, atcerēsimies arī eh, Eiropas Savienības tiesas nolēmumu. Šajā nolēmumā ir skaidri pateikts, ka eh, noteikumu, nosacījumu un reglamentācijas kopums par to, kuri dokumenti būs pieejami un kuri nē, ir nepilnīgs bet eh, reālajā dzīvē ir tā, ka eh, mēs jau varam definēt kaut ko, bet pasauli mainās un mums ir jāmainās un arī slepenajiem dokumentiem un publiskošanas nosacījumiem ir jāmainās līdz laikam. Tāpēc, priekšsēdētāji kungs, piemēram, par trialogiem runājot un par deleģētajiem aktiem runājot, tā ir informācija, kurai vajadzētu būt publiskotai. Paldies, saka priekšsēdētāji kungs. Nākamais eh, parakalokungs. Ξανά στο ίδιο έργο θεατές, κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε για... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam kā tādi skatītāji, kas ar vienu raugās, noskatās vienu to pašu filmu. Uh, Mēs pieprasam piekļūt TTIP dokumentiem, bet mēs varam to saņemt tikai tad, ja mēs parakstam īpašu uh, dokumentu un piekrītam tam, ka neizdarīsim nekādas piezīmes, iepazīstoties ar šiem dokumentiem un nekopēsim tos. Viss tas notiek laikā, kad ASV kongresa pārstāvjiem nav šādu ierobežojumu, un viņu asistentiem ir piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz uh, TTIP sarunām. Uh, Ļoti lielam skaitam uh, eh, cilvēku no amerikāņu puses ir piekļuvušiem dokumentiem. Obama vēlas panākt šī līguma noslēgšanu pēc iespējas ātrāk, bet es domāju, ka tā ir tāda kā slepenā demokrātija, par kādu atklātību mēs varam runāt Jūrovas kundze, ka trojka un taupības pasākumi eh, pārkāpj um, Grieķijas konstitucionālās tiesības un neievēro valsts suverenitāti. Parlamentu tieši ievēlē tauta, un tāpēc tautai ir tiesības uz caurskatāmību un atbildīgu rīcību no institūciju puses. Paldies! Tagad vārds Epinto kungām. Uz vienu minūtu lūdzu. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, vispirms es vēlētos pateikties referentei Ferārs kundzei. Caurskatāmība un atklātība Eiropas Savienības institūciju darbā ir izšķirīga, lai nodrošinātu tās eh, to ticamību pilsoņu acīs. Šī caurskatāmība nozīmē, ka tiek atvieglot piekļuvi informācijai un uh, dokumentiem. Jo tikai tādējādi mēs varam palielināt uh, līdzdalības demokrātiju grūtības, ar kurām saskaramies eh, Organizējot šo caurskatāmību, protams, ir institūciju ienaidnieks. Ir absolūti nepieciešams nodrošināt piekļuvu dokumentiem, kas saistīti ar tētību sarunām, kā arī visiem trialogu dokumentiem. Jo tiem, kam nekas nav slēpjams, eh, nevajadzētu baidīties no informācijas eh, atklāšanas. Ir jādara tas, kas jādara. Paldies! Paldies! Tagad vārds Jakobčič kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies priekšsēdētāji par to, ka tik laipni runājat mūsu dzimtajās valodās. Vēlos pateikties Ferāras kundzei par šo ziņojumu. Viņas mērķis ir pietuvināt pilsoņus institūcijām un parādīt eh, atklātākā gaismā to darbu, kur mēs šeit veicām Eiropas parlamentām un institūcijās kopumā un atgūt pilsoņu uzticēšanos. Jo, taisnība sakot, īstenojot Eiropas projektu, mēs saskaramies ar daudzām problēmām, un viena no tām ir pārliek, demokra, de, pārliek birokrātija. Mums būtu jārunā par atklātību, atvērtību. Es domāju, ka tas būtu pareizais termins. Mums ir jābūt atvērtiem pilsoņiem un jā, jāsniedz viņiem viss nepieciešamā informācija. Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji. Piekļuva dokumentiem ir ārkārtīgi nozīmīga, un konfidencialitāte ir pieļaujama tikai izņēmumu gadījumos. Tas nedrīkst būt likums. Tas ir teikts arī regulā, un tas ir saskaņā ar strikto likumdošanas interpretāciju uh, tiesvedībā. Bet bieži vien Eiropas institūcijas liedz pilsoņiem piekļuvi dokumentiem, un tādējādi tiek pārkāpts princips par publikas piekļuvi. Viens no piemēriem ir TTIP. Ļoti maz informācijas ir redzams dienas gaismā, tāpēc, ka šī informācija esot konfidenciāla. Eiropas institūcijām ir jācenšas nodrošināt kopīgu politiku, kas nodrošina atklāt piekļuvu dokumentiem un atskaitīšanos pilsoņu acīs. Paldies! Evharisto, uh, madam deputī Katrīna Konečna. Paldies, tagad vārds Konečnas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! referents kundze, paldies par lieliski sagatavoto ziņojumu. Ja es pareizi saprotu, tad sagatavojot šo dokumentu, jums bija jābūt diplomātei. Jūs uh, diezgan maigi uh, kritizējāt padomu un komisiju. Eiropas parlaments dara ļoti daudz, lai nodrošinātu atklātību. Es, protams, nesaku, ka mēs e, nevaram darīt vairāk, bet e, balstoties uz eh, dažiem iepriekš pieņemtiem dokumentiem mēs varam secināt, ka pat Eiropas parlamenta deputātiem bieži vien ir grūti piekļūt informācijai, piemēram, tītip dokumenti. Vēl kāda cīņa, kas mums ir jāizcīna. Mums ir nepieciešama informācija MS izmeklēšanas komitejai. Es vēlētos tieši tāpat kā iepriekšēji runātāji aicināt komisiju sagatavot centralizētu uh, lobbyistu reģistru, kas tiktu attiecināts uz visām institūcijām, jo TTIP organ... sarunās bija klāt vairāk lobbyistu nekā NVO. Paldies! Paldies, un nākamajam dodu vārdu Pimenta Lopes kungam, lūdzu. Obrigado, senhor presidente. O princípio da transparência que deveria pautar Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, prieksēdētāja kungs. Protams, ka atvērtībai ir jābūt pamatprincipam, uz kuru balstoties strādā institūcijas, bet eksistē vēl viens princips, un tas ir Eiropas Savienības likuma pieņemšanas specifiskais režīms vai tas būtu tētipa vai citi starptautiski nolīgumi, kādā veidā un kam būtu jābūt pieejamam dokumentu saturam un arī sarunu saturam. E, šobrīd vienīgais, kas ir pilnīgi atvērts, ir lukslīgs. Vai mēs gribam to pašu redzēt no Eiropas Savienības institūcijām? Uh, jo demokrātiska kontrola tomēr nenozīmē pilnīgu atvērtību un izskaidrot tādus momentus, kā, kurus mēs mm, deputāti nevēlamies izskaidrot. Protams, caurskatāmība ir būtisks aspekts, bet eh, tas nedarbojas. Paldies! Obrigado! Thank you much. Paldies! Now on... Um, Liels paldies jums! Un tagad uh, Eiropas komisijas vārdā Berlapovas kundze. Paldies par jūsu komentāriem, par jūsu atbalstu caurskatāmībai. Mēs to pilnībā atbalstām arī. Un tas nav sagadīšanās pēc, ka o, abas institūcijas organizēs 2. maijā caurskatāmības pasākumu, kas nodrošinās. O, arī to, ka notiks diskusijas ar ieinteresētajām pusēm Briselē un citur. Un arī caurskatāmības reģistrs tiks uzsvērts. Um, 2001. gada regula um, tiek skatīta tagad uh, gan padomē, gan parlamentā, un komisija ir gatava palīdzēt rast uh, kopsaucēju. Un tagad uh, šīs regulas kontekstā um, Um, skatāmās prasības ir pilnīgi saskaņotas ar 41. 42. pārnu tiesību hartas pantu. Tā pašā laikā komisija ir arī jāievēro Eiropas tiesu uh, precedenta tiesības un uh, arī runājot par pārkāpumu procedūrām. Komisija ar prieku sadarbosies ar Eiropas parlamentu un padomi un arī ombudu un Eiropas datu aizsardzības uzraugu, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un visām iesaistītajām pusēm, lai veidotu caurskatāmības reģistru nākotnē. Komisija uzskata, ka tajās jomās, par kurām Eiropas Savienība ir atbildīga par administrāciju, tad tur jau ir pienācīgi noteikumi un arī prakse. Uh, Un šādā garā komisija ir pārliecināta, ka specifiska likumdošana var nodrošināt administratīvās tiesības Eiropas Savienībā. Paldies! Dekuji, thank you much indeed. Liels paldies, un tagad mūsu referente Ferāras kundze, lūdzu. Grazie, prezidente. Bene, ringrazio la Commissione. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties komisijai un arī kolēģiem, kuri pieteicās runāt. Paldies jums par atbalstu un paldies arī ēnu referentiem. Tie, viņiem arī pateicos. Eh, galu galā mērķis taču ir eh, panākt labu instrumentu, lai eh, aizpildītu tās plaisas, kas vēl pastāv un samazinātu uh, plaisu starp Eiropas Savienības institūcijām un pilsoņiem. Tas ir svarīgs participatīvās demokrātijas princips un ir uh, saistīts ar uh, pilsoņu uzticību Eiropas Savienībai, kas nav pārāk augsta. Man ir žēl, ka bieži vien diskusijās ar kolēģiem ir jādzird, ka pilsoņi nemaz neinteresējas par eh, dokumentiem vai nesaprot šos dokumentus. Nu, Protams, ka tā var būt, ka zināms informācijas nav pareizi saprastas, bet nav jau vienmēr tā. Uh, Eh, būtībā var teikt, ka Eiropas pilsoņi interesējas par lietām, dažkārt viņi varbūt visu nesaprot, jo tas ir pārāk tehniski, bet ir svarīgi, ka dokumenti tiek piedāvāt, ka tie ir pieejami, un tas ir lielais izaicinājums padomēji, komisijai un Eiropas parlamentam. Mēs taču vēlamies, lai pilsoņi tiešām tiktu iesaistīti, lai tas viss būtu saprotams, lai eh, šī pieeja tiktu saglabāta, jo pilsoņiem ir tiesības uz informāciju Tie ir pilsoņi, kuri lēmj par to, kas viņus interesē un kas nē. Dokumentiem ir jābūt pieejamiem. Informācija ir jābūt pieejamai, tai ir jābūt atklāti pieejamai, un tur ir vēl zināmas problēmas. Um, un tāpēc mums šo um, vienoto pieejas punktu vajadzētu eh, paredzēt eh, šo trīs institūciju tīmekļu vietnēm, jo ja pilsoņiem nebūs pieejas, tad viņi sāks kļūt aizdomīgi. Eh, un tad arī lobbyistu ietekmi ir jānoregulē, trilogi. Tur arī viss notiek vēl aiz slēgtām durvīm. Par to ir jādomā, kā to uzlabot. Uh, Par šo jautājumu esam jau uh, ziņojuši iepriekšējos gados, un tagad ir vēl viens uh, uh ziņojums, kas prasa pilnību. Uh,